Vērtmane ir paziņojusi, ka tagad viņa ir iestājusies Eiropas liberāļu un demokrātu grupā. Startautiskās tirzniecības komiteja ir pieņēmusi jaunu dokumentu saskaņā ar reglamenta 216. panta 4. punktu. Un šī prasība tiks pieņemta, ja pēc 24 stundām pieteiksies vismaz 40 deputāti, kas to atbalstīs. Un šo eh, informāciju jūs varat atnest arī parlamenta tīmekļa vietnē Seance en Direct. Un tagad ļoti interesantie priekšsēdētāji paziņojumi. komiteju priekšsēdētāju uh, konferences paziņojums saskaņā ar reglamentu 8.